piebilst tātad pie tām valstīm, ko uzskaitījāt jūs, tātad arī Čehija šobrīd uh, ir plūdus karta. Un arī viņi, protams, ir daļa no Eiropas Savienības. Priekšsādā tas turpina. Jā, tieši par to es arī teicu, nu, tieši to es nu pat arī teicu. Un tāpēc, grib, tāpēc kā jau teicu, pateicos gan Dālu, gan Šulc kungam par to, ka viņi pieminēja arī citas valstis. Un paldies, protams, arī jums, Biržīnas kungs par to, ka vērsāt mūsu uzmanību uz šo faktu, jā, jo plūdi šajā reģionā tiešām ir vienkārši katastrofāli šobrīd. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung nach der Kolēģi, sāksim balsošanu vienkāršotā procedūra. Grekunga ziņojums - vienotā tirgus nodrošināta patērētām pilsoņiem. Tur ir dažs atsevišķās balsošana un līdz ar to personāla balsojums. Viss nobalsoja. Balsošana beidzam. Pieņemts 578 pār. Tālāk darba kārtības nākamais - balsošana par vienkāršo jautājumu procedūrā - Šmitkungs ziņojums. Universitāšu un zemiedarbības joma pārstāv dialogs. Jauna partnerības universitāšu modernizācija. Viens balsojums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. Tālāk. Hārmsas kundzes ziņojums - kopienas finansiālais atbalsts Bulgārijas Kosoludie kolorastacijas pirmā un ceturtā bloka eksploatācijas izbeigšana. Balsosim sākumā par grozījumiem, ko sagados komiteja blokā par pret atturas. Pieņemts. Tālāk. Īpašais eh, dalīts balsojums. Uh, Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Tālāk, pirmais pants, grozījums numur 305. Personāla balsojums, sākam balsot. Viss nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Um, 36. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 22. grozījums sagatavojas komiteja, kas par pret atturas. Pieņemts. Tālāk apsvērums 6, 36. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. grozījums par pret atturas pieņems. 33. grozījums. Septīto pārbaudam vēlreiz, tātad Atgriežamies pie 7. elektroniski. Tātad par 7. grozījumu. Viss nav balsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. zaļo. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nav balsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk, astotais grozījums, komitejas grozījums par pret atturas. Pieņemts. Tālāk. 13. apsvērums, grozījums numur 304 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, jo pieprasa pārbaudījumu. 34. grozījumu sākam elektroniski, lūdzu. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 20 attiecīgo komiteju, kas par pret atturas. Pieņemts. Tālāk. Pēc tam balsojums par visu piedāvāto ziņojumu. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Līdz ar to beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Rezolūcijas priekšlikums, personāla balsojums. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk nākamais balsojums par Nistaroja kungu ziņojums - sinerģijas pētniecības inovāciju paredzēti līdzekļi. Nistaroja kungs lūdzu vārdu, lūdzu. Ihr Mikrofon ist noch nicht an. Er zijn geen problemen rond dit rapport. Ik wil de namens de EVP vragen om. Ja, priekšsēdētāji, aicinu Eiropas uh, eh, tautas partijas vārdā pieļaut un ļaut balsot elektroniski. Paldies! Also, ja, die Frist ist eigentlich ab. Nu, labi, īstenībā šādu priekšlikumu iesniegšanas laiks jau ir izticējis, bet, nu, ja neviens neiebilst, tad, nu, iespējams, zināmo ierobežojumu laikā ierosināšu personāla balsojumu. Vai kāds ir pret šo priekšlikumu? Labi, tad balsojam. Personāla balsojums par Nistaroja kungu ziņojumu. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Tad beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojums par Goka kunga ziņojumu valsts finanšu ilgtermiņīgspējība ekonomikas atveseļošanas apstākļos. Ir vairāki personāla balsojuma pieprasījumi. Pirmais grozījums tagad ar grozījumiem. Tātad viens līdz. Uh, tātad par pirmo grozījumu personāla balsojums. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tālāk norādīšu jums, ka ir izteikta vēlme, ka mēs nebalsosim blokā par šo grozījumu. Tātad nākamais otrais grozījums par. Viss nobalsojuši? Tad beidzam. Noraidīts. Grozījums numur 3. Sākam balsot. Viss nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. Sākam elektroniski. Piedodiet, personāla balsojums. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 6. Sākam balsot. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 7. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 10 par. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 11 Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Otrais punkts. Pasākotnējo teksta versiju divās daļās. Par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret, atturas, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts, oriģināla teksts, trijās daļās par pirmo, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pieprasījums otro daļu pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts par septīto ordinālu versiju divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk 11. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. 17. punkts. Trijās daļās. Norādīšu, ka mums ir paredzēti arī iepriekš bija pieprasīti personāla balsojumi, tie visi ir atsaukti, tikai būs gala balsojums personāla um, balsojumā. Tagad par pirmo daļu par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, Pārbaudām. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noredīts. Tālāk balsosim par 19. 9. grozījums. Sagatavojas referents um, ar grozījumu. Atvainoju, šis pēc nobalsojums tātad ir spēkā, Personālbalsojums tagad par šo. Sākam balsot. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 19. sākotnējā versijā. Dalītais balsojums. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Viss nobalsojuši. Tad beidzam balsot. Noraidīts. 59. oriģināla versija divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas noraidīts. Atvainojas, pieņemts. Otra daļa par pret atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 61. punkts par oriģinālu tekstu divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudām elektroniski. Sākam. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī šī daļa pieņemta. Tālāk tekstu ar grozījumiem personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 302 pret 275 pieņemts. Der Berichterstatter. Referenz lūdzu vārdu, lūdzu. Lūdzu, Angok kungam vārds. Monsieur le Président. Priekšādātāja kungs. Ziņojums, par ko nu pat eh, nogriez, no nu nobalsojām, faktiski tagad būs milzīgs trieciens Eiropas iedzīvotājiem. Un tautas partijas šķiet vēlas, lai iedzīvotāji maksā par šo krīzi. Un šādos apstākļos es, kā referents, nevaru atbalstīt šo ziņojumu. Ne pats, ne arī sociālistu grupa to var darīt, un tāpēc gribētu savu paraukt, parakstu no šī ziņojuma sagatavošanas atsaukt. Herr Hornburg, Ihre Erklärung wird zu Protokoll. Goka kungs, jūs paziņojums iekļauts sēdes protokolā. Tālāk balsojums par Lastrā kunga ziņojumu. Kohēzijas politikas ieguldījums Lisabons mērķu un stratēģijas līdz 2020. gadam sasniegšanā. Ir tikai viens grozījums, devītais grozījums. Par to balsojam. Kas par? Pret atturas noraidīts. Līdz ar to balsosim par sākotnēju tekstu, ko sagatavojas komiteja, kas par pret atturas. Teksts pieņemts. Tālāk. To es Kundze Vās, lūdzu. Tikai gribēju norādīt, tad, kad runājam par iepriekšējo ziņojumu, manējā, mana balss, balsošanas iekārta nestrādāja, un es nevarēju līdz ar to attiecīgi nobalsot. Paldies, nosūtām jums tehniķi, tālāk balsojums par Pejokungu ziņojumu Savienību vidusjūrai. Balsosim, tad pirmais punkts Grozījums numur 2 par pret atturas noraidīts. Par trešo punktu grozījums numur 4 par pret atturas noraidīts. Ceturt. Trešais grozījums tā divās daļās. Pirmā daļa par Viss nobalsojuši? Nu tad beidzam balsot. Šī daļa nolaizī, no, noraidīta tālāk par otro. Pēc nobalsojums. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Arī noraidīta. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Tālāk grozījums numur 6. Trīs daļās. Un katru reizi personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Viss nobalsojuši. Beidz, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot personāla balsojums. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Tālāk grozījums numur 7. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais punkts, otrais ievilkums, grozījums numur 1. Divās daļās. Kas par? Pret. Atturas Pieņemts otrā daļa par pret pārbaudām. Elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to atkrīt sākotnējais teksts. Balsojam par devīto punktu. Kas par? Pret. Attura. Pieņemts. Tālāk desmitais punkts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī pieņemts. Tālāk 13. punkts, oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 15. punkts, oriģināla teksts, divas daļas. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk, 20 punkts, oriģināla teksts, divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 20. punkts, 9. grozījums par pret atturas noraidīts tālāk kopējais balsojums par tekstu ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk balsojums par Kirilovu kungu ziņojumu. Nepieciešama pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidu Kaukāzu. Balsojam par astoto punktu pirmo grozījumu par pret atturas Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. punkts, 4. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. punkts, grozījums numur 6 par pret atturas pieņemts. 15. punkts, grozījums 7 par pret atturas pieņemts. Punkts 23, grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts. Punkts 54, grozījums numur 2 par pret atturēs noraidīts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem par pret atturēs. Pieņemts. Godātie kolēģi, kolēģis, pateicos jums par jūsu darbu. Manā pirmajā reizē, kad vadīju balsošanu parlamentārā sesijā. Tie, kas steidzas uz pusdienām, nu tad lūdzu dariet to ļoti steidzīgi un fiksi, lai mēs varam uzklausīt balsu skaidrojumus. Un vispirms. Zum Bericht Grech, Herr. Kolēģim Jāram vārds par Grechu ziņojumu. Kolēģi Jā. Kolēģis Jārs ir. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu ir tiešām iepriecinoši kā zināms par viet, no, iekšēju tirgu, uh,